Un tagad eh, vēlētos dot vārdu padomēji un padomas vārdā Nikolā Šmita kungam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, 28. jūnijā piekdiena, tā jāsaka, ir tāda kā melnā diena, kurā notika vairāki teroristu atentāti trīs, eh, trīs valsts cieta burtiski vienā laikā - Francija, Kuveita un Tunisija. Šie atentāti mums ir vēlreiz atkārtojuši un demonstrējuši terorisma uh, nožēlojamo raksturu un uh, arī to, kas ir tie, kas to izpilda un pasūta. Mums atbildēja jābūt stingrai un solidārai. 26. jūnijā Eiropadoma ļoti skaidri paziņoja, ka nepieciešams stiprināt mūsu darbu pret terorisma draudiem. Cīņa pret terorismu mūsu atvērtajām un demokrātiskajām sabiedrībām ir eh, viens par svarīgākajiem mērķiem. Tāpat arī Tā ir kļūst par vienu mūsu, no mūsu galvenajām prioritātēm, un um, tā ir liela prioritāte mūsu prezidentūrai. Mēs turpināsim savu priekšgājēju izsākto darbu, ņemot vērā uh, drošības iekšējos un arī ārējos aspektus. Luksemburgas uh, prezidentūra darbosies un centīsies strādāt tā, lai mums Eiropas Savienībā būtu vienota saskaņota pieeja cīņā pret terorismu, kur būs iekļauti gan iekšējie, gan ārējie drošības eh, aspekti. Nepieciešama stingra, auglīga sadarbība starp eh, dalību valstīm, komisiju, Eiropas eh, ārējās darbības dienestu un arī uh, Eiropas eh, Savienības koordinācija nepieciešama. Mums eh, ir tādi instrumenti kā Eiropols, Eirojust, eh, Frontex un Cepol, un mums ir nepieciešams paredzēt vēl papildus nepieciešamos līdzekļus šiem instrumentiem. Reaģējot uz Parīzes notikumiem janvārī, valstu un valdību vadītāji 12. februārī apstiprināja deklarāciju balstoties uz trīs pīlāriem. Tātad pirmkārt nodrošināt pilsoņu drošību, brīdināt eh, par radikalizāciju un aizstāvēt savas vērtības un sadarboties ar eh, starptautiskiem partneriem. Eiropas Savienības eh, koordinācija cīņā pret terorismu turpinājās Eiropa padomē, un koordinators tur iesniedz ziņojumu par visiem šiem pasākumiem. 28. aprīlī Eiropas komisija pieņēma Eiropas programmu drošības jomā, un par to mēs runājam arī vakar. Cīņa pret terorismu ir viena no vislielākajām prioritātēm. Tā ir ļoti spēcīga starptautiskā uh, as un mūsu rīcībai jānotiek tādā pašā starptautiskā līmenī, kā arī šis terorisms notiek. Tas nozīmē, ka ārlietu padome 9. februārī nāca klajā ar secinājumiem cīņai pret terorismu, kur ir paredzēts eh, stiprināt tieši šo sadarbību ar Ziemeļāfrikas valstīm, tuvējiem austrumiem, Persijas līča valstīm, Turciju un Balkānu valstīm. Uh, vairāki pastiprināti sadarbības projekti, lai stiprinātu kapacitāti cīņā pret terorismu. Vairāk šādi projekti ir apstiprināti, un semināri par šīm tēmām jau ir notikuši arī uh, ar Sīrijas un Libānas pārstāvjiem. Uh, Tunisijā arī ir noticis tāds starpdienestu pasākums, uh, konsultācijas, un augstā pārstāvšai sakarībā ierosināja Tunisijas premjer, premjeram veikt vairākus pas, atbalsta pasākumus. Darba grupa, kas ir atbildīga par strateģisko komunikāciju, arī ir izveidota, un tās darbs ir izstrādāt eh, informācijas un komunikācijas stratēģiju tieši, kas ir vērsta uz arābu pasauli. Un Ir nepieciešams arī veikt eh, sadarbību ar apvienotajām nācijām, NATO, Eiropas padomu un citām starptautiskajām struktūrām. Tāpat arī divpusēji jāsadarbojas ar galvenajiem partneriem, tādiem kā ASV. 16. jūnijā iekšlietu ministri secināja, ka ir panākts taustāms progress pēdējo mēnešu laikā ir eh, jācenšas eh, novērst eh, radikalizāciju mūsu valstīs, tāpat arī mm, partnervalstīs, un kā ir iespējams, ka jauni cilvēki mūsu valstīs, kas izgājuši mūsu skolas, ka viņus piesaist šie terorismu tīkli, kas aicina uz vardarbību un terorismu. Mums ir jāveic ļoti fundamentāls darbs dažādos līmeņos - izglītībā, integrācijas jomā, attiecībā uz mūsu vērtībām. Un, uh, Šai nolūkā ir izveidots eh, Eiropas eh, informācijas tīkls par radikalizāciju. Tātad šāds centrs ir izveidots un darbs eh, tiek veikts. Ir jāveic arī citi pasākumi, kā piemēram jāstiprina Schengenas ietvara īstenošana attiecībā uz personām un dokumentiem, kas ir sistemātiskāk jākontrolē attiecīgo datu bāzu ietvaros, kas balstās uz riska izvērtēšanas pieeju, kas tika apstiprināta 15. jūnijā un kas tagad arī tiks uh, izvērsta. Tātad uh, attiecībā uz robežām darbība ir aktivizēta. Tāpat arī attiecībā uz interneta vīdi 1. jūlijā tika pieņemts lēmums par uh, signalizēšanas sistēmu. Ir nepieciešams izveidot tādu kopīgu darba virzienu, paredzēt tam resursus, sadarbojoties attiecīgiem dienestiem. Mēģis ir samazināt uh, Eh, terorismu propagandas līmeni un ietekmi un arī ekstrēmistiskās eh, propagandas ietekmi un iespējas internetā, protams, respektējot cilvēku pamatu tiesības. Eh, padomu ļoti ātri pieņēma lēmumu par to, ka Eiropas Savienības vārdā tiek parakstīts papildus protokols konvencijai par terorisma novēršanu un kur ir runa par ārvalstu kaujinieku pārvietošanos un tās konstatēšanu. Sadarbojoties ar tām valstīm, kur terorisma grau, draud ir īpaši smagi, mums ir jāpalīdz šīm valstīm cīnīties arī pret uh, terorismu sociālajiem cēloņiem, kā piemēram jauniešu bezdarbs, kas rāda uh, frustrāciju, neapmierinātību šo jauniešu vidu un kas uh, attiecīgi rāda labvēlīgu augsni jaunu terorismu rekrutēšanai. Tunisija. Uh, Un, diemžēl ir viens no šādiem piemēriem. Luksemburgas prezidentūra ļoti aktīvi iesaistīsies šajā darbā. Mēs nākamnedēļ ierosinam nākt klajā ar jaunu sadarbības iniciatīvu ar Magrebu valstīm. Uh, attiecībā uz jauniešu nodarbinātību, profesionālo izglītību tieši jauniešiem, jo mēs uzskatām, ka tieši saknē ir jārisina šī problēma saistībā ar jauniešiem, kurus varētu aicināt kaut kādā veidā pievilkt šī avantūriskā iesaistīšanās terorisma organizācijās. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, es gribētu atgriezties pie šī radikalizācijas jautājuma ātrums, kādā veidā šis fenomens izplatās, tas ir uh, satraucoši. Daudzos gadījumos jaunieši radikalizējas ļoti īsā, teiksim, pat tikai divu mēnešu periodā. 18. un 19. oktobrī notiks uh, konference par uh, radikalizāciju cietumos un uh, integrēšanu pēc uh, radikalizācijas. Tātad tur būs runa pār šādiem jauniešiem teroristiem, uh, kuri ir bijuši gatavi veikt uh, terorismu aktus. Tātad šī akcija ir paredzēta attiecībā uz tiem kaujiniekiem, kas no ārvalstīm iebrauc Eiropā. Tātad tas ir atkal vesels tāds ļoti bagāts darba lauks. Mums ir nepieciešams paredzēt finanšu līdzekļus, lai varētu cīnīties efektīvāk pret terorismu un Mums nepieciešams stiprināt eh, līdzekļus un iespējas, eh, lai neļautu teroristiem tik veiksmīgi izmantot internetu un sociālos tīklus, lai propagandētu, lai eh, tur rādītu savu informāciju, mums ir jācīnās pret šo terorismu propagandu un ir jāuzsāk pašiem savas tātad, saskaņotas masmēdījos informācijas kampaņas. Uh, Un uh, runājot par šaujamieroču izmantošanu, ir jācīnās pret to cirkulēšanu un izmantošanu Tur ir jāstiprina darbs arī informācijas jomā. Rīt, eh, tad, kad notiks neformālā eh, tieslietu un iekšlietu ministru sanāksme Luksemburgā, tur tiks eh, minēts jautājums tieši par informācijas apmaiņu starp policijas dienestiem un izlūku dienestiem šai sakarībā. Cienījamie deputāti, kā jau es teicu vakar, drošības stratēģija iekšējā aspektā Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam ir eh, Luksemburgas viena no svarīgākām prioritātēm, un tā noteikti ir kļuvusi par tādu ļoti aktīvu, svarīgu instrumentu ciņā pret terorismu. Mums ir jārīkojas ar lielu apņēmību un eh, jāķeras pie šīs eh, sērgas pašām saknēm, bet nedrīkstam iekrist šajā slazdā, ko izliek tie, kas cīnās pret mums, šie teroristi. Uh, Mēs nedrīkstam vājināt savas demokrātiskās sistēmas un savas vērtības. Demokrātija ir daudz spēcīgāka nekā viņu darbības, kas apdrauda eh, cilvēku tiesības eh, un kas ir arī mūsu vadmatīvs visā mūsu darbā. Paldies! Merci beaucoup. Uh, on behalf European Commission. Un tagad eh, komisijas vārdā Avramopolus kungs, lūdzu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāj kungs godātie parlamenta deputāti, šīs šausminošās uz, uh, uzbrukumi, kur notika 26. jūnijā Tunīsijā, arī Somālijā un, vairā, un vēl vienā vietā atkārtot pierāda terorismu, brutalitāti un necilvēcību. Bet uh, vispirmām kārtām komisijas vārdā es vēlētos izteikt uh, līdzjūtību bojā gājušo un cietušo ģimenes locekļiem. Un vēlētos izteikt komisijas vārdā mūsu visdziļāko līdzjūtību un arī izteikt eh, simpātijas un atbalstu valstīm, kur pilsoņi ir cietuši šajās terorismu uzbrukumos. Mēs eh, nosodam terorismu visās tās izpausmēs. Mums ir nepieciešams eh, nodrošināt drošību mūsu pilsoņiem saskaņā ar Eiropas vērtībām. Protams, eh, mēs nepārtraukti saskaramies ar dažādas pakāpes eh, draudiem, un pēdējā laika notikumi mums atkal un vēlreiz atgādina realitāti, kādā dzīvojam. Atbilstīgās varas iestādes eh, turpina izmeklēšanu, un saskaņā ar mums eh, pieejamo informāciju šķiet, ka Felavjē, Susā un Kreitā notikušie terorisma akti ir islama valsts ideoloģijas eh, izpausme. Šo teroraktu mērķis ir sēt šausmas bai un bailes iedzīvotāju vidū. Ir jāatceras, ka teroristi parasti uzbrūk visbiežāk, visvieglāk pieejamajām vietām, tādām kā reliģiskas celtnes, kulta celtnes un turisma vietas. Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījami Eiropas parlamenta deputāti. Mēs ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd strādājam, lai noskaidrotu, kur mēs jau agrīnā stadijā varam terorismu iedēļas aizcirst saknē. Un dalību valsts arī ir izteikusi savu gatavību darīt visu, lai mazinātu šos draudus. Aprīlī komisija sagatavoja Eiropas drošības darba kārtību Šajā dokumentā terorisms eh, bija uzrādīts kā viena no drošības nodrošināšanas eh, prioritātēm. Tāpēc eh, Eiropas drošībai ir ļoti svarīgi īstenot likuma varu un pieprasīt pamattiesību izpildi. Terorismu draudi ir pavisam reāli. Šobrīd esam uzsākuši šās darba kārtības īstenošanu. Tagad vēlētos e, pieminēt pāris projektus un vairākas rīcības, kuras šās darba kārtības ietvaros īstenojam. Vispirms, cīņa pret radikalizāciju. Ir izveidots e, īpaši tiks septembrī tiks izveidots īpašs radikalizācijas apkarošanas centrs un uzskatām, ka tas būs pirmais solis, pirmais etaps šajā ceļā. Terorisma apkarošana Eiropas Savienības līmenī prasīs arī turpmākus pasākumus. Otrais. Šā gada 1. jūlijā Eiropolā ir izveidota īpaša interneta pāraudzības vienība un ir paredzēts, ka nākamā gada vidū šī vienība jau būs eh, saņēmusi visus savus darbiniekus un pieņēmusi darbā visus savus darbiniekus. Trešais. Līdz šā gada beigām komisija publiskos eh, Eiropas Savienības uh, rīcību plānu kopā ar interneta piedāvātājiem. Un šajā rīcības plānā mēs paredzēsim konkrētus pasākums, kā cīnīties pret terorismu saukļiem un radikalizāciju interneta vidē. 24. jūlijā esam paredzējuši organizēt pirmo sanāksmi, kurā piedalīsies kā eksperti, tā arī tiesību sargājošo orgānu pārstāvi. Ceturtais. Ļoti būtiski ir stiprināt Eiropas ārējās robežas aizsardzību. Dalību valstīm būs jāveic eh, detalizētas robežu, pār, robežu pārbaudas, un komisija šai rīcībai piedāvās kopējus riska kritērijus. Eiropol un Frontex dalību valstīm šajā darbā palīdzēs. Un eh, Frontex un Europol cer sagatavot eh, Eiropas ārējo robežu pārvaldības rokas grāmatu. Tātad eh, darbs turpinās, sadarbībai ir jākļūst ciešākai. Ļoti svarīgi ir arī informācijas apmaiņa starp muitas iestādēm un tiesību sargājošajiem orgāniem. Piektais. Pārtraukt naudas plūsmu teroristiem. Un mēs esam paredzējuši izveidot vairākas eh, finanšu slependienestu vienības. Un, protams, arī naudas apmazgāšanas direktīva paredz eh, finansējumu teroristu rīcībai pārgriezt. Eiropas drošības darba kārtībā, kuru publiskojām šogad, ir jārunā par kritiskajām infrastruktūrām, kuras teroristiem būtu garšīgs kumos. Un esam piedāvājuši arī vadlīnijas kā aizsargāt šos teroristiem viegli sasniedzamos mērķus. Vēl bez tam mēs mēģinam izveidot Eiropas kritisko infrastruktūru aizsardzības programmu, kurā paredzam kā negadījumu novēršanu, tā arī gatavību stāties pretim dažādiem neparedzētiem incidentiem. Nākamais. Tā kā civilā aviācija joprojām saglabā interesi teroristu acīs, tad ar dalību valstīm mēs kopīgi mēģināsim novērtēt tos riskus, kuriem ir pakļautas konflikt zonas un paredzēt dažādas eh, vadlīnijas un ieteikumus avio pārvadātājiem. Astotais. Vēlētos šobrīd pieminēta Eiropas pasažieru datu aizsardzība, kas ir ārkārtīgi būtisks komponents vairākos dokumentos. Īpaši vēlētos pateikties parlamentam. Paldies par jūsu pūliņiem. Paldies, ka jūs esat pabeiguši darbu Eiropas Savienības pasažieru aizsardzības datu likumdošanas. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka konstruktīvi sadarbojoties visiem trīs līdz likumdevējiem izdosies vienoties par tādu tekstu redakciju, kas paredzēs ļoti augstus datu aizsardzības standartus, vienlaicīgi mm, tam būs tot arī īstenotam dzīvē. Arī starptautiskā darbības koordinācija ir būtiska. Uzbrukums Tunisijā ir eh, simboliskas dabas, bet tas ir skārs Tunisijas eh, tautsēmniecību ļoti vārīgā vietā. Tas ir uzbrukums tunisiešu viesmīlībai, un tas ir uzbrukums eh, ilgstošajām ļoti labajām attiecībām starp Eiropu un Tunisiju. Mums Tunisijā šobrīd ir jāizrāda solidaritāte palielinot savus drošības pasākumus, mēs palīdzēsim Tunisijai un otrādi. Uzbrukumam Bordo muzejam es eh, runāju ar saviem partneriem Tunisijā, kolēģiem Tunisijā un jautāju, kā Eiropa Tunisijai varētu palīdzēt. Un visi, kā viens teica, mums ir jāapkaro terorismu saknes. Mums ir jāizskavē teroristu pārvietošanās un jāpaukstina drošības kapacitāte. Godātie parlamenta deputāti, mēs eh, pēdējā pusgada laikā esam daudz strādājuši, lai šos mērķus izpildītu, un daudz kas mums ir izdevies. Un tomēr. Pēdējie teroristu uzbrukumi skaidri parāda, ka vēl ir daudz darāmā. Mēs to esam parādā kā mūsu iedzīvotājiem, tā arī bojā gājušajiem un arī mūsu sadarbības partneriem. Tāpēc eh, ar deksmi un apņemšanos īstenosim cīņas pret terorismu un radikalizāciju pasākums. Paldies! Paldies komisāru kungam! Un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmā EPP politiskās grupas vārdā runās Holmējers kundze. Divas minūtes lūdzu. Paldies! Sirsnīgi sveicu komisāru un prezidentūru, cienījamie kolēģi! Notikumi, kas notika pavisam nesen, šie teroristiskie uzbrukumi skaidri norādīja, ka mūsu sabiedrība ir viegli ievainojama. To mēs varējām arī redzēt, e, ņemot vērā to, ka pavisam tuvu īstenībā kaimiņos, Afrikas kontinenta ziemeļos vēl nav bijis, bijusi tāda situācija ar tādu vārdarbību, ar tādu agresiju, tāda situācija vēl nav bijusi. Mēs redzam, ka partneri mums, ar mums ir gatavi sadarboties, bet viņi, eh, viņiem ir jāpalīdz eh, tik galā ar terorismu uz vietas. Un es esmu ļoti gandarīta par to, ko teica komisārs, un mums ir nepieciešams ļoti nopietni un konsekventi risināt eh, jautājumos, kas ir saistīti ar uh, drošību, un tas nozīmē, ka jābūt ļoti konkrētiem pasākumiem. Nu, diemžēl mums ir jādara dažas lietas, kas, ko mēs varbūt negribētu darīt, bet mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši aizsardzību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc arī jaunais instruments PNR, tas ir datu aizsardzība, ir ļoti svarīga. Tā, lai visā Eiropā un varbūt pat sadarbībā ar trešajām valstīm, lai šīs instruments darbotos un tas ir vajadzīgs tā, lai, lai, tā, lai mūsu ārējas robežas arī būtu labāk aizsargātas. Mums ir absolūti skaidri jāpasaka, ka tas viss ir grūti, un mums ir varbūt par lietām, eh, par kurām tika runāts pirms trīs, eh, četriem gadiem, ka varbūt tur bija kāds apdraudējums, tagad vairs apdraudējuma nav, un varbūt bija tā, ka cilvēki, kas staigā tepat tuvu, viņi atrodas uh, netālu, viņi it kā ir tādi paši kā mēs, un vienā jau kā dienā viņi kļūs par slepkavām. Nu, diemžēl tā tas ir, tāpēc ir nepieciešams iznīcināt uh, radikāļus, un ir tīpaši tos, kas mēģina radikalizēt sabiedrību un ir izveidojuši tīklus. Ir ļoti svarīgi, lai ekstrēmisti nekādā gadījumā nevarētu cilvēkus piesaistīt un šos cilvēkus izmantot saviem mērķiem un jādara viss, ko mēs varam tiesiskās valsts ietveros. Paldies! SND grup. Un tagad SND grupas vārdā Tanja Fajon lūdzu. Divas minūtes. Teroristični napadi so letos močno pret. Paldies! Teroristiskie uzbrukumi Eiropā, protams, izraisīja lielu sašutumu un mums ir nepieciešams nosodīt tos. Mums ir jādara viss, lai mēs kopā darbotos pret naidu, pret agresiju. Mums ir jāizmanto viss, ko mēs varam, lai aizsargātu mūsu vērtības. Sociālisti un demokrāti uzsver to, ka ir jāuzlabo e, drošība, bet, protams, jāsaprot, kādas ir sociālās saknes. Ir svarīgi pievērsties trešajā valsts, trešais valstīs e, terorisma saknēm, e, jo mēs saprotam, ka tur pastāv liela nabadzība un cilvēku nopietni cieš, un teroristi un ekstremisti ļoti veikli izmanto situāciju, kur nepastāv sastarpēja uzticība. Un, manuprāt, liels uh, izaicinājums mums šobrīd arī eiropieši, kas dodas uz Sīriju, un, lai varētu uh, cīnīties tur teroristu pusē, manuprāt, ir nepieciešama laba sadarbība, ir jābūt arī, arī izglītības programmam. PNR šeit varētu būt ļoti labs instruments, bet, protams, mēs nevaram, nevēlamies ieviest noteikumus un uzskatīt, ka katrs pasažieris ir potenciālais terorists. Mēs zinām, ka Eiropā teroristi jau ir daudz ko paveikuši. Esmu pārliecināta, ka uh, Mēs varam izmantot visus ieročus, cīnoties pret terorismu un ekstremismu, un ir jābūt uh, pasākumiem, kas atbilst uh, cilvēka cienīgās izturēšanas standartiem. Paldies! Paldies, un tagad ECR grupas vārdā Tanuka kungs, pusotru minūtu lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Um, Visi notikušie terorisma akti, es nedomāju, ka tos vajadzētu saslēgt kopā, un tomēr 26. jūnija notikumi rāda, ka visi šo terorista, terorista uzbrukumu veicēji ir saistīti ar islamu valsti. Vienu gadu pēc eh, islama valsts izveidošanas šī grupa kļūst arvien spēcīgāk, pārņemot arvien vairāk teritorijas tuvējos austrumos. Tieši tajā pašā dienā viņi uzbruka arī vienā no tuvējo austrumu pilsētām un nogalinot 240 eh, bērnus un sievietes galvenokārt. Tāpēc eh, Islama valstī ir izdevies tik labi iedibināties Irākā un Sīrijā. Tas ir jauns džihadisma vilnis. Mums ir jāmācās no pagātnes. Un atcerēsimies, ka viņi balstās uz Alkaidas modeli. Uh, tieši sējot eh, bažas un bailes, bet tagad eh, viņi ir pieprasījuši arī teritorijas, un eh, šīs teroristi, šie te terorista uzbrukumi balstās uz reliģisku pārliecību, un galvenokārt islama valsts uzbruka minoritātēm nekā valstīm. Protams, ka mums Eiropas Savienībā ir jādara daudz vairāk, lai mēs saglabātu modrību un um, e, dalītos tajā arī ar iedzīvotājiem. Un, protams, pasažieru datu aizsardzība civil pārvadājumos arī ir jāiekļauj šajā cīņā. Bet galvenais mums ir jācīnās pret IV iedīkļiem it visur, bet galvenokārt tuvajos austrumos. Priekšsēdētājs, paldies! Tanoka kungs, vai jūs vēlētos atbildēt uz Jakovčiča kungu uzdoto jautājumu? Jakobģis kungs, zilās kartiņas procedūras jautājums. Naimē. Paldies! Paldies, ka atbildēsiet uz manis uzdoto jautājumu. Jautājums sekojoši. Vai jūs piekrītiet, ka viena no valstīm, kura ir e, līdzīgā situācijā un arī ražo teroristus ir Bosnija Hercegovina. Bieži vien tieši Bosnijā un Hercegovinā tiek vervēti jaunie teroristi. Vai jūs uzskatiet, ka Eiropas Savienībai vajadzētu daudz uzmanīgāk raudzīties Bosnijā un Hercegovinā šobrīd notiekošo un pārbaudīt, kas tur notiek drošības ziņā? Tanoka kungs, paldies par šo jautājumu. Jā, protams, tas man ļoti lielā mērā interesēs. Esmu interesē, es, mani interesē Rietumbalkānos notiekošais, esmu, man, esmu Melnkalns referents. Protams, visas Rietumbalkānu valsts, tajā skaitā tajā, tajos dzīvojošās Um, islama minoritātes Kosovā, Albānijā, Maķedonijā un Bosnijā Hercegovinā. Visi šie grupējumi var radikalizēties un džihādisti, teroristi no šīm valstīm var būt. Mēs pat runājam par vairākiem simtiem, kuri no šīm valstīm ir devušies cīnīties Irākā un Sīrijā. Netos, NATOs to raugās nopietni, un mums e, ir jāraugās uz šīs plūsmas apturēšanu. Jā, šis reģions ir draudz Eiropas drošībai. Paldies, priekšsēdētājs turpinājā. Un tagad Alda grupas vārdā Barandija Ranakungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, šie nesen notikušie uh, uzbrukumi, to rezultātā ir gājuši vairāk kā 60 cilvēki. Uh, uzbrukumi Tunisijā, uh, Pludmalē un citi tie tikai parāda, ka šie terorismu viļņi izpaužas tādā nežēlīgā veidā, un jāsaka, šādu notikumu gan izvēl kļūst par normu, un droši vien, ka mēs varam sagaidīt šādus uzbrukums atkal, īpaši tādās valstīs kā Tunisija. Mēs e, redzējām, kā šī valsts atgriežas pie demokrātiskām vērtībām un stabilitātes, bet radikālisms atkal to iemet nedrošā situācijā. Situācija Ziemeļāfrikā ir e, viena no prioritātēm Eiropas Savienībai, to norādīja padomas pārstāvs pēc uh, uzbrukuma muzejā mēs eh, sākam saprast, cik ārkārtīgi ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība izmantotu visus iespējamos eh, veidus, lai cīnītos pret terorismu Ziemeļāfrikā un lai eh, cīnītos pret terorismu Tunisijā, Alžīrijā, Marokā. Es esmu dzirdējis daudz cilvēku sakam, kaut ko tādu šajās pēdējās debatēs. Bet ko tad esam sasnieguši? Kādus mērķus esam sasnieguši? Kas ir izmainījies? Finanšu palīdzība. Tā nepanāks uh, visu. Tāpēc vēlreiz gribu aicināt visiem iesaistīties šajā darbā ar uh, laipniem vai mm, vēlms paldošiem vārdiem mēs nepanāksim neko. Mēs nevaram atļauties, lai Ziemeļāfriku pārņemtu nestabilitāti, tas ir pārāk tuvu mūsu robežām, mēs nevaram atļauties atstāt Tunisiju tās varā, jo Islam armija jau jāsaka turpat vai klāvē pie mūsu durvīm, un mums ir jāpārskata sava kaimiņa attiecība politika, jālem par kopīgu rīcību, lai varētu stiprināt drošību pie mūsu robežām. Mēs vairāk nevaram vienkārši sniegt uh, palīdzību tām valstīm, kam tā ir nepieciešamība, bet, kā jau daudzkārt esmu teicis, uh, mums vienmēr droši vien būs pārāk novēlot darbību šādu mērķu sasniegšanai. Paldies, un tagad goe uh, grupas vārdā Kornelija Ernst, lūdzu, pusminūte. Tieši. Paldies! Traģiskie notikumi pēdējās dienās un nedēļās Tie tik tiešām liek ļoti nopietni aizdomāties. Bet cik bieži īstenībā mēs esam teikuši šos vārdus, cik daudz diskusijas mums jau ir bijis, bet īstenībā nekas nav mainījies. Lielākoties atbildēs ir tāda, ka ir vajadzīga lielāka uzraudzība, vairāk uh, ieroči un tā tālāk, bet nav nekādu patiesu uh, rezultātu. Mēs gribētu pavisam citus rezultātus, un tad jautājums ir, ko mēs varam darīt tajās valstīs, kur terorismus uh, ir ikdiena, kā mēs varam izvairīties no tā, kā mēs varam demokrātiskos procesus veicināt šajās valstīs. Piemēram, tad, kad Irākā mēs darbojamies un jautājums, kas bija jāuzdod, kāpēc ISIS eh, var panākt uh, tik lieliskus rezultātus, tāpēc, ka daļa iedzīvotāji to atbalsta. Un jau es esmu runājusi par to un arī uh, Eh, Bīskaps par to ir teicis, viņš teica, ka mums nav vajadzīgi ieroči, mums ir vajadzīgs atbalsts no iedzīvotāja puses, ne jau no terorista puses, bet lai iedzīvotāji būtu atbalstoši mūsu idejām, mūsu attieksmei. Un tāpēc arī jautājums par to, kāpēc jaunieši un ne tikai jaunieši uh, saskatā tādu terorisma iespēju. Manuprāt, šeit ir zināmi trūkumi un jādara kaut kas, lai jaunieši negribētu tur braukt, eh, nebrauktu un nepiedalītos šajos pasākumos. Jātājums vienmēr ir par to, ko mēs varam darīt lietas labā. Un, manuprāt, PNR eh, pasažieru datu aizsardzības sistēmā mums nemaz nepalīdz ne par milimetru. Manuprāt, labāk vispār netērēt tam savus pūliņus. Danke sehr. Paldies. Tālāk Eiropas uh, brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Uh, eh, Notelpols, uh, eh, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms pāris nedēļām Eiropas parlamentā es brīdināju, ka nākamais terorisma uzbrukums uh, Uh, ir jautājums tikai, kur un kad tas notiks, nevis kad tas notiks. Un mēs saņēmām atbildi pēc 48 stundām. Grenoblē tika nogalināts cilvēks, 38 cilvēki gāja bojā Tunisijā. Un notika sprādziens Almašajā uh, Kuveitā. Un uh, kas bija kopīgs visiem šiem uzbrukumiem? Uh, Daži varbūt jau uzskatīs, ka man izteikumi būs politiski nekorekti, bet fakts ir tāds, ka viena lieta, kas bija kopīga visiem šiem notikumiem, ka tie bija izdarīti islama vārdā. Es dzirdu cilvēkus, kas manā valstī saka gluži ko pretēji un saka, ka šie šausmīgie notikumi nekādā veidā nesaistās ar islāmu, bet tas ir vienkārši bezjēdzīgi šādi apgalvojumi, un tāda ir bīstami. Teroristi beidz, veids šādu darbību un citē tekstus no savām svētajām grāmatām, it kā norādot, eh, ka šie. Un, un tāpēc teikt, ka šie uzbrukumi nav saistīti ar islāmu, varētu būt tas pats, kā apgalvot, ka inkvizīcijai nebija nekāda sakara ar kristīgo baznīcu. Mums vismaz vajadzētu atklāt runāt par eh, to un uh, saprast, ka te nav runa tikai par nabadzību un uh, vāju izglītību, bet te ir uh, runa par Korāna pilnīgi atžgārnu interpretāciju. Un rietumiem ir jāpagriež nevis otrs vaigs šim ekstrēmismam. Mēs uh, arī to vispār veicinam. Mēs pievēram acis uz dažādām vardarbīgām ekstrēmismu un cilvēku rupjošanas formām, kas notiek, un tā vietā mēs varam tirgot ieročus un iegūt naftu, un tas eh, viss notiek eh, ar Saudarābijas Katāras palīdzību. Mums ir tomēr jāpieturas pie savas morāls un jāpasaka, ka pietiek gal galā, ja pretējā gadījumā es baidos, ka notiks eh, civilizācija karš kaut kad šajā gadsimtā, un šis civilizācija karš nenotiks tuvējo austrumu tūkstnešos. Tie varētu Tas varētu notikt arī Eiropas pilsētu ielās. Mēs esam šodienas politiķi, un mums ir pienākums nodot eh, saviem bērniem labāku, drošāku sabiedrību, Tā nav sabiedrība, kurā homoseksuāli, piemēram, tiek uh, vajāti un sodīti, un ka citi arī tiek padarīti par otr, otrās klases iedzīvotājiem. Musulmaņi un kristieši ir vienādi. Ja mēs nepieņemsim savu skaidru pozīciju, tad uh, mēs nevarēsim nodot šo sabiedrību, kā es teicu, un tas vainās rietumu demokrātiju. Un tā visa vietā nāks kaut kas tumšs un neliberāls. Ja mēs uh, vienkārši slēpsim galvas miltīs, tā nav opcija, mums ir jārīkojas, mums, eh, mēs to esam parādā saviem bērniem. Uh, Paldies! Un tagad e NF grupas vārdā Mario Borgetsio. Paldies! Kā jau mēs eh, dzirdējām, mums ir jācīnās pret eh, islāma teroristu. Komisija un padome nerunā par eh, terorismu saistību ar nelegālo imigrāciju, un tomēr tā ir taisnība. Nelegālie imigranti ienes Eiropā terorismu, un viņu nolūks ir pelnot šeit nelegālu naudu, atbalstīt teroristiskās organizācijas vai vismaz cilvēkus. Šī ideja pastāv. Un ielaižot nelegālos imigrantus, mēs atbalstam islāma radikalizēšanos. Visi šie imāmi, ko tad darīt? Mums ir pilnībā jāizslēdz, mums ir jāizslēdz fundamentālās un fundamentālistu mošejas, un mums ir jābeidz šī absolūta tukšā buldurēšana, jo tas nepiekām nenoved. Pēc Šarlī eh, Ebdo Neviens neko neteica par islamofobiju, bet mums par to ir jārunā. Tas ir sava veida mazohisms, kurā esam ieslēguši, un man tas riebjās. Es uzskatu, ka um, fundamentālisti izmanto šo mūšu, mūšu, mūsu vājumu un islama fundamentālismu vīrus izplatās visā Eiropā, sējota bailes un šausmas Eiropas sabiedrībā. Uh, Īslāms ir džihādistu kustības pamats, bet arī mūsu politiskā negribēšana diktē džihādistu dzimšanu, un tagad ir tāda, kur vēlas Eiropā redzēt šariātu likumu vaiprāts. Paldies Burgēzio kungam, un nākamajam došu vārdu Golniša kungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, ir vismaz trīs eh, iemesli terorismam, kas atkarīgi no mums. Pirmais ir eh, centieni graut eh, laicīgo režīmu, kas ir varbūt eh, autoritārs, bet tomēr nepieļauj islam radikalizācijas. Runāju par Irāku, Lībiju un par, arī par Sīriju. To tika, tas tika izdarīts ar diplomātisku manipulāciju palīdzību, tika vests tāds destruktīvs karš un nožēlojama bloķēšana, kas mums ir devusi negatīvas rezultātus otrām kārtām šī jāatzīst reliģijas agresīvie aspekti un jāsaprot, ka daudz šie sektanti uzskata, ka karš ir leģitīms uh, veids, kā paplašināt uh, savas ietekmes zonas, un tā kā viņi uzskata mūs par neticīgajiem, arī tā tad uh, dzīvliedzīvotāji ehm, tā tiek uzskatīti, tad visi mērķi, visi līdzekļi ir labi un tālāk. Viss šī masu ehm, migrācija no ehm, islām valstīm, veidojot jauniešus, kas ir pilnīgi atraut no savām saknēm, tas prasa, ka mums ir nepieciešams īpašas programmas, turpinās šis uh, Eh, process. Mēs eh, paši tā kā žēlamies, kaunamies no savām vērtībām, bet mums tā vietā vajadzētu celt augšā savas vērtības. Terorisms ir šeit un eh, ne. Un ne visi Eiropas politiķi jāsaka ir apratuši situācijas būtību. Paldies. Nā, tālāk Roberta Metzola. Paldies, priekšsādātāji. Eiropa Eiropu un pasauli ir apēnojis terorisms nu jau kādu laiku. Pirms desmit gadiem notika eh, šausminošie teroristu uzbrukumi Londonā. Daži mēneši pagājuši pēc Šarliebdo notikumiem un pagājuši tikai pāris nedēļas eh, kopš eh, apšaudas Čarlston eh, čerčā ASV. Pirms dažām dienām notika arī uzbrukums Francijā, tāpat notikumi Kuveitā, Tunisijā un Boko Haram ir veikuši uzbrukums burtiski pirms dažām stundām. Ar līdzjūtības izteikšanu nepietiek. Mums ir jāpieliek punkts terorismam, lai kur tas notika. 66 cilvēki gāja brojā mm, vienā dienā, neatkarīgi no viņu reliģiskās piedarības Francijā, Kuveitā un Tunisijā. Uh, Un tas ir vēl viens tāds ļoti melns, neveiksmīgs uh, punkts cīņā pret terorismu. Tas tikai vēlreiz un vēlreiz uzsver, ka uh, terorismam nav uh, sejas, nav robežu, un viņi tikai izmanto reliģiju kā piesakšanos saviem apkaunojušiem noziegumiem. Uzbrucēji Tunisijā ir saistīti ar islama valsti, tāpēc skaidri pateiksim, ka tā ir nāves kultūra, kults, kas ir atbildīgs par uh, bezjēdzīgu vardarbību un tas nepārstāv ne islama reliģiju, ne islamu. Mums ir jāsniedz atbalsts upuriem. Tunisijā, kurā vispār sākās arābu pavasars, tagad tā ir ārkārtas eh, stāvoklī. Alšabab un Boko Haram turpina uh, veikt uh, naidīgas darbības Somālijā, Nigērijā un Eiropas Savienībai jānodrošina, lai drošības pasākumi, kas tiek veikti, aizsargātu visus pilsoņus un ka šie pasākumi ir atbilstoši īstenot. Ir laiks virzīties uz priekšu Eiropas Savienības pret uh, terorismu darbībā. Mums ir jāiz, jāuzlabo uh, likumdošana. Terorisms nedrīkst gūt virsroku. Mums ir jādod spēcīgs signāls no šejienes, no parlamenta, ka mūs neiebēdēs un ka šie uzbrukumi tikai vēl stiprinās mūsu apņēmību cīnīties pret terorismu. Uh, Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Labertona kunga? Lūdzu, labi. Labertona kungs. Lūdzu. Mikrofons. Jā, ieslēdz. Paldies, uh, kolēģi, ka pieņemat uh, zilās kartītes jautājumu. Jūs uh, runājāt par uzbrukumiem Tunisijā un arī Francijā kā ir jāpaceļas, jācīnās pret terorismu vai arī jāslēdz tāda kā vienošanās darbojoties pret uh, terorismu. Bet PNR gadījumā, piemēram, jūs neko neierosinat konkrētu, tāpēc uh, nu, man tas šķiet šokējoši, jo es neticu, godīgi sakot, PNR uh, šīs avio pasažieru kontrolas sistēmas uh, uzticamībai. Es domāju, ka tā ir neatbilstoša. Vai jums ir kādi citi konkrēti risinājumi attiecībā uz to, lai varētu cīnīties pret terorismu? Grazzi, tad ir mistoqs. Jā, paldies. Paldies par jautājumu. Es jums nepiekrītu. Nepiekrītu, ka e, pasākumi e, ar pasažieru datu aizsardzību netiek izmantoti terorismu apkarošanai vai vismaz e, mūsu drošībai draudus izsakošiem personām. Protams, ka mēs kā parlaments vēlamies vienoties tuvākajās dienās par šo failu. Pretterorismā pasākumu koordinācija ir jāuzlabo, tāpēc mēs vēlamies stiprināt Eiropola mandātu, lai tas varētu pārvalstu līmenī veikt arī terorismu apkarošanas un policijas operācijas. Paldies! Priekšsēdētais, paldies! Un tagad Gijoms kundze. Minūte demī. Izēle. Uh, Francija, Kuveita, Tunisija, Somālija un citas valsts, eh, kur terorisma akti ir notikuši, šīs eh, darbības ir, eh, ir koordinētas, jo tās ir notikušas vienā laikā, tie ir smagi draudi, un mums tāpat laikā ir jāmācās, ko nedrīkst pieļaut psihozi un jānodrošina kopība, vienotība nacionālā, Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Un, uh, mēs visi kopīgi būsim atbildīgi. Eh, terorisma fenomens ir eh, tāda briesmīga parādība, tam ir ģeopolitiski, sociāli un psiholoģiski cēloņi, un šie dažādie cēloņi prasa arī globālu risinājumu. Mēs eh, pieredzam tādu nepieredzētu krīzi un nepieciešam pasākumu Eiropas Savienībā drošības eh, līmenī. Protams, nepieciešam pielāgot līdzekļi cīnoties arī pret eh, digitālo terorismu, kas ļauj iekļūt jebkur Eiropas Savienības un citās teritorijās. Jā, nepieciešama ofensīva arī pret finanšu plūsmām, kas baro šos terorismus. Uh, nepieciešams pilnībā izmantot esošos instrumentus, lai kavētu džihādistu uh, iekļūšanu, pārvietošanu Schengenas zonā. Mēs nevaram tikai veikt represīvus pasākumus. Nepieciešama arī preventīva pasākuma attiecībā uz radikalizāciju, uh, lai nepieļautu vardarbību, uh, sociālā vienlīdzība, piekļūšana kvalitatīvai izglītībai un tā tālāk ir daudz faktori, kas varētu mazināt šo radikalizāciju. Komisija ļoti pareizi norādīja savā programmā drošības jomā jau to izglītība un jauniešu līdzdalība, starp uh, reliģiozo grupu dialogs, uh, sociālā iekļautība, tam visam ir būtiska loma, lai varētu novērst radikalizāciju. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies eh, deputāts Gijoms kundzei! Un tagad Demis Mekarkungs. Vienu minūti, lūdzu. Eh, Paldies! 26. jūnijā terorisms pārņēma Tunisiju, Kuveitu un atkal, atkal un atkal cieta nevainīgi cilvēki. Tie bija vienkārši pilsoņi, vienkārši iedzīvotāji turisti. Nekādā gadījumā mēs e, nedrīkstam ļaut šim procesam destabilizēt mūsu prātus un sirdis. Uh, Tunisija bija valsts, kurā sākās arābu pavasars, un šobrīd cilvēki vairs nesaprot, kāpēc eh, sabiedrība Tunisijā ir tik eh, ļoti sašķēlusies. Tunisija zaudē savu lielāko ienākumu avotu turismu. Uh, Tunisieši domā par savu nākotni, un mums viņiem šajā darbā ir jāpalīdz. Vienīgais, ko mēs tiešām varam dabūt, varam darīt, ir varbūt izveidot savu veidu maršalu plānu, kas palīdzētu Tunisijai un ļautu apkarot pieaugošo nestabilitāti. Tunisija nedrīkst kļūt par jaunu Lībiju, arī ziedošu plaukstošu valsts, kas pilnībā sabruka. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, Grīsbekas kundze, vienu minūtu lūdzu. Pret terorismu graudiem mums ir jāvienojas ne tikai ar vārdiem, bet arī instrumentiem, rīcību, darbību. Mums ir jāaizstāv savas vērtības, jāaizsargā pilsoņus un eh, jānovērš šos eh, šausmīgos eh, aktus, kas šokē mūsu sabiedrības. Tāpat arī nepieciešams būt stingrākiem pret terorismu, jo tas apdraud mūsu demokrātiskās vērtības. Radikalizācijas novēršana un uh, Uh, terorstīklu uzraudzīšana, uh, tāpat viņu propagandas līdzekļi un uh, jauniešu izmantošana cīņa pret ieroču un nelegālu izniecību. Tām jābūt mūsu prioritātēm. Un es piekrītu uh, prezidentūras uh, pārstāvi teiktajam, bet mums ir nepieciešams vienot savus spēkus, stiprināt uh, informācijas apmaiņu, nepieciešams stiprināt šīs informācijas apmaiņas un jāpadara obligāta šī informācijas apmaiņa, un tas jādara optimizējot Europolu darbību un uh, veicinot uh, PNR sistēmas efektīvu darbīšanu. Nepieciešama sistēmas uh, reforma, lai varētu nodrošināt to, ka tiek saņemts signāli par personām, kuras ir aizdomās turētas par terorismu veikšanu, un ir nepieciešama šāda kopīga drošības politika, un tādā veidā mēs Eiropas pilsoņus varēsim aizsargāt. Merci beaucoup. Liels paldies! Herr Abgeordneter Georg Mayer, eineinhalb Minuten, bitte sehr. Tagad vārds uh, Mējer kungam, pusotru minūti. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tas tik tiešām ir satraucoši, un mēs nevaram, mums nevajag raudzīties nemaz tik tālā pagātnē, lai pamanītu šīs dziļās pārmaiņas mūsu sabiedrībā. Tune, Tunisija, Francija, tālāk Francija, un es pārstāvu Austriju, kur pirms trim. Uh, nedēļām notika atentāts, trīs cilvēki gāja bojā un 14 e, tika ievainoti. Un, ja mēs piedzīvojam šādus notikumus, tad jūs saprotat, ka tas mūs satrauc un satrauc arī eh, tas, ka eh, Mēs jau gadiem ilgi brīdinām par to, ka radikālais islāms uh, pieņems spēkā Eiropas uh, Savienībā, un ja mēs gadiem ilgi uh, brīdinām par to, ka radikālais islāms un tā pārstāv jau tagad ir mūsu sabiedrībā, mēs lasām presē un dzirdam no politiķiem, ka tie ir tikai daži atsevišķi gadījumi, bet uh, mums ir ļoti daudz šādu atsevišķu gadījumu, un jūs arī uh, zinat, ka uh, ar šādu eh, te, eh, imigrantu pieplūdumu eh, arī arvien vairāk mēs piedzīvosim mm, šādus atentātus. Nākamā kaujas vieta būs Eiropa. Un šī terorisma problēma, kur mēs paši esam importējuši, šī problēma kļūs par vienu no lielākajām, ar kurām mums būs jānodarbojas turpmāko gadu laikā. Lielas paldies! Uh, Deputy uh, Judd Button, two minutes, I'm sorry. You take a floor. Uh. Tā, nākamais runātājs, uh, jā, lūdzu izsakieties. Mans kolēģis Pols pirms dažām minūtēm teica virkni uh, lietu. Uh, kurām es pilnīgi varētu piekrist. Tie draudi, ar kuriem mēs saskaramies rietumos, un ne tikai rietumos, nāk no fundamentālā islāma puses. Teroristiem un ekstrēmistiem ir kopīgs viens. Viņi visi lasa savus svētos rakstus, ko sauc par Horānu un Korānā ir iekļauti tādi punkti, kā nogalināt neticīgos, vēst kāru pret neticīgos, ieviest bailes neticīgos sirdīs, un daudzi šos vārdus uztver burtiski. Mūsu līderi mums ir sacījuši, ka islāms esot mieru un mīlestības reliģija, taču problēma slēpjas tajā, ka. Uh, Te mēs saskaramies ar pretrunīgu bezjēdzīgu savirknējumu. Ekstrēmisti un fundamentālisti izvēlas tos fragmentus, kas patīk viņiem, lai apmierinātu savu asinskāri un dabūtu 72 jaunavas paradīzē, lai arī neviens no tās paradīzes vēl nav atgriezies, lai apstiprinātu šo ieguvumu. Rietumu liberālajām demokrātijām ir jānodrošina to, lai ekstrēmajam islāmam nebūtu vietas rietumu sabiedrībā. Mēs ikdienu saskaramies ar uh, miermīlīgajiem musulmaņiem viņos neslēpjas problēma. Problēma ir ideoloģijā, un mums mierīgie islāmisti ir jāatbalsta viņu pozīcijā pret islāmistiem. Visi propagandētāji zina, cik svarīgi ir vārdi, ja jūs kontrolējat vārdus, tad jūs kontrolējat oponenta domāšanu. Parasti reliģijas tiek nosauktas atbilstīgi to dibinātājiem, kā kristietība, budisms, jūdaisms. Un ja mēs pieņemam, ka islāms ir pakļaušanās Allāha gribai, tad nē, islāms ir kaut kas, ko viena persona ir uzkonstruējusi. Atgriezīsimies pie tā, kā mēs saucam šo reliģiju pirms 30 gadiem - muhamedānisms, muhameda kults, un šie cilvēki uh, akceptē Muhameda nāves kultu. Skaidri parādīsim, ka mēs neakceptējam šo ideoloģiju un īstenosim praktiskus pasākumus, lai cīnītos pret ekstrēmistiem un atbalstītu miermīlīgos musulmaņus, kas grib dzīvot demokrātijā. Ja viņi vēlas dzīvot atbilstoši šarietam, tad lūdzu dodieties uz valsti, kur, viņi, kur jūs to varat legāli darīt. Paldies! Tālāk vārds. Tereza Jimenez Beceril Bariljo. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pieminēt upurus, un šajā parlamentā daudzi atceras par terorismu tikai tad, kad ir noticis jauns uzbrukums, un tad, kad emocijas noplok, viss ir atkal aizmirsts. Šie draudi nav tikuši pienācīgi novērtēti pārāk ilgu laiku, bet tagad mēs saskaramies ar kaut ko patiešām nopietnu, Proti mēs tiekam terorizēti, un šobrīd ir teroristu uzvara. Viņi nogalina vienu cilvēku, lai radītu bailes visos citos. Un, eh, ja mēs ļausimies bailēm, tad teroristi būs uzvarējuši. Uh, Tāpēc es vēlos uzteikt faktu, ka Luksemburgas prezidentūra par savu prioritāti ir izvirzījusi terorismu. Es gribētu lūgt, lai drošības darba kārtība ietvertu aizsardzības mehānismus, jo tas ir labākais veids, kā cīnīties ar tiem, kas vēlas mūs nogalināt un apdraudēt mūsu tiesības, tostarp tiesības uz dzīvību. Mūsu sabiedrība ir balstīta kopīgās vērtībās, un tā nekad nepiekāpsies šo spridzekļu ieroču un nažu priekšā. Pieminot upurus, mums ir jāceļas kājās un jācīnās, jo mēs šeit aizsargājam Eiropiešu cieņu. Eiropieši nekad neatteiksies no savas brīvības, un es gribu atgādināt daudziem šajā parlamentā, ka brīvība nav jājauc ar drošību. Docis kundze. Sorry? Please. Lūdzu, vārds ir jums. Paldies! Es vēlētos pateikties deputātei par viņas eh, vārdiem un jo īpaši viņas eh, darbam par labu terorismu upuriem. Vai viņa piekrīt, ka mums ir jāiestājas par terorismu upuriem un jo īpaši jānodrošina tas, ka šis parlaments un visas nacionālās valdības skaidri mm, izveido nacionālu ietvaru, lai eh, palīdzētu cīnīties pret terorismu un pasargāt nevainīgos upurus. Paldies par uzdoto jautājumu. Jā, es domāju, ka ir pienācis laiks likumdošanai rezolūcijai par terorismu upuru tiesībām. Cilvēks, kurš ir kļuvis par upuri, atšķiras no cilvēka, kas viņu par upuri ir padarījis, un mēs šeit nerunājam tikai par terorismu, kas ir islāmistiskas izcelsmes, bet arī cita veida terorismu. Mēs nedrīkstam piemirst upurus, un mums par to ir jābūt skaidrām koncepcijām. Es domāju, ka ir svarīgi novilkt šo svītru starp upuru un to, kas viņu par tādu ir padarījis. Ir vajadzīgi normatīvie akti, lai terorisma upuri tiktu atbilstīgi aizsargāti. Paldies. Tagad vārds Vaidenholcer kungam uz vienu minūti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. ir eh, radusies eh, iespēja pieminēt terorisma upurus un situācija ir draudīga. Es baidos, ka šī nav pēdējā reize un situācija atkārtosies. Un šis ienaidnieks, kas mūs apdraud, ir traks ienaidnieks, kas ir vērsties pret mūsu civilizāciju, pret brīvību, reliģijas brīvību, individu brīvībām. Uh, kā mēs vēlamies tālāk dzīvot. Mums ir jācīnās ar šo ienaidnieku visiem iespējamiem līdzekļiem, ar gudrību, ar izlēmīgumu un rīcību orientētību. Mums ir jāveic deradikalizācijas darbi, mums ir jāveic pasākumi, mums ir jālikvidē viņu biotopi, mums ir jārod iemesli, kāpēc. Ka cilvēki dodas eh, pa šo terorismu ceļu, un mums ir jāuzvar šajā cīņā. Paldies! Tālāk vārds eh, Timotiem Kirkofam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji! Es piekrītu tam, kas tika teikts par briesmīgajiem Tunisijas notikumiem. Uh, tas ir šoks, ko piedzīvo neaizsargātie cilvēki visā pasaulē, bezjēdzīga terorisma priekšā. Uzbrukumi Austrālijā, apvienotajā karalistē, Francijā un Tunisijā parāda, ka mēs esam ievainojami visos reģionos, un ir skaidrs, ka Eiropas Savienība nevar darboties vakumā. Šie draudi pārsniedz mūsu robežas. Lai arī ir svarīgi, ka mēs sadarbojamies Eiropā, ir būtiski arī sadarboties ar trešajām valstīm, lai gādātu par globālu drošību. Un, protams, ir vajadzīga efektīva stratēģija, lai cīnītos ar radikalizāciju un nodrošinātu informācijas apmaiņu. Tunisija, kā ik viena valsts, nevar tikt galā ar šiem draudiem viena pati, tai ir vajadzīgs mūsu atbalsts. Mums ir nepieciešama globāla un vienota stratēģija, lai cīnītos pret terorismu un ISIS. Paldies! Un tālāk vārds. Ruisa kundzes, kundzē. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Cīņa pret terorismu Nu, noteikti iezīmēs mūsu gadsimtu, un to es saku ar milzīgu nožēlu. Es izsaku arī līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Es domāju, ka mums ir jāpievērš šiem jautājumam efektīgi. Mums ir jācīnās pret terorismu. Vairs nav eh, droši robežu šajā mūsdienu globalizētajā pasaulē. Mums ir jārīkojas visur. Mums ir jācenšas aizstāvēt ik vienu pilsoni, kas vēlas būt brīvs un Eh, mūsu rīcībai ir jābūt skaidrai un izlēmīgai jau šobrīd. Mums ir nepieciešami izlēmīgi vadītāji, drosmīgi vadītāji, un mums ir nepieciešama drošības programma. Tas ir ļoti nozīmīgi, un tāpēc ir jādomā arī par to, kā mēs varētu uh, konsolidēt demokrātiju visur pasaulē. Paš, pašreizējā ģeostrateģiskā situācija uh, alianss ar uh, vadītājiem, kas gal galā nav demokrātiski, uh, vājina uh, mūsu uh, pozīcijas. Tāpēc mums ir jārīkojas izlēmīgi un jums ir mūsu pilnīgs atbalsts. Paldies, tagad vārds uh, Maters kundzei. Paldies, priekšstādētāji. Mūsu ienaidnieks nav individualizējams. Ir, mm, tas ir neparedzams, tas ir izkaisīts visā pasaulē. Uh, neatrodas vienā konkrētā vietā. Un arī mums uzbrūk, vai tas būtu uh, pludmalēs, rūpnīcās vai citviet. Ierēdnieks neaizsargā kādu zemi, nē, ierēdnieks aizsarg... iestājas par kādu konceptu. Uh, koncepts, kur reliģija dominē jebkāda veida uh, dzīves aspektu un neticīgi ir jā. Uh, soda. Neseni uzbrukumi Francijā, Somālijā, Kuveitā, Tunisijā eh, tika koordinēti, eh, taču mēs redzam, ka šie draudi izplatās, mums ir jākonsolidē mūsu enerģija, lai konkrēti un steidzami rīkotos. Tas nav vienkārši, es to ļoti labi apzinos, taču man ir iespējas, ka tad, kad mēs runājām par uh, cīņu pret uh, terorismu, pret džihādismu, tad, diemžēl, mēs iesaistam politiskās diskusijās. Tās nekur nenovērt. Cīņa pret radikalizāciju, cīņa pret propagandu, pret uh, terora finansējumu. Mums par to ir jārunā daudz biežāk. Kopā jārod uh, arī konkrētas uh, atbildes. Uh, Vēlos citēt pre, Nobelpremija laureāta Elfa Pērēs, kurš teica, lai vienīga, ka vienīgā cerība, lai cīnītos pret terorismu, ir ievērot demokrātiskos noteikumus vairāk, demokrātija brīvības šīm valstīm. Paldies! Grazie. Eh, adesso. Paldies. Un tagad Daniela Vjotikungs, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Eiropas Savienība tiek izveidota, lai tā būtu um, miera telpa, lai cīnītos par terorismu savās robežās un ārpus savām robežām. Šie izaicinājumi apdraud mūsu kohēziju. Un te ir arī uh, jāvaino arī dalība valstis un tā, to neefektīvā ārvalstu politika. Mums visiem ir jāoptimizē arī izdevumi, jo aizsardzībai, informācijas apmaiņai sadarbībai trešajām valstīm, jāveicina sociālās iekļaušanas politikas un īpaši jācīnās pret naidu. Naidu, kas ir viens no galvenajiem iemesliem arī, arī terorismu uzbrukumiem, kas nesen notika eh, Francijā, Tunisijā, Kuveitā. Eiropas Savienībai jāiziet no šīs uh, uh, sodīšanas, uzraudzīšanas loģikas. Mums ir jāievēro brīvības, valstu sieviešu vīriešu brīvības, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus uh, Eiropas Savienības. Uh, Terorisma kontrole nevar būt iegansts brīvības uh, atcelšanai. Aicinu Eiropas parlamentu arī atbalstīt augsto pārstāvi Mogherīni viņas centienos, lai cīnītos efektīvāk par terorismu. Paldies! Grācija, Nervole! Paldies, Jotikungs! Tagad. Pietrovska kungs, EKR. Panie Przewodniczący, ostā... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Ar lielām šausmām mēs uh, piedzīvojām terorismu uzbrukums, kas notika pavisam nesen. Arī Islama valsts vadītājs atzina, eh, ka viņi ir autori eh, šiem terorismu uzbrukumiem. Un arī viņi pasludināja, ka kaidi ir pārāk mīksti savā attieksmē. Mēs redzam visas šīs šausmas. ISIS kļūst aizvien varenāks, Eiropas Savienība ir bezspēcīga. Tas arī izriet no Eiropas Savienības politikas. Uh, Eiropas Savienība, kur nevēlējās atbalstīt ASV. Uh, cīņā pret terorismu. Patiesībā tika izveidots tāds dīvains izmeklēšanas komitejas arī Eiropas parlamentā. Tad arī vienkārši teroristi tika aizsargāti brīvībiem ies, iegānstu. Uh, ir jābeidz īstenot šī kļūdainā politika, lai varētu efektīvi cīnīties pret terorismu. Paldies! Un tagad uh, Viktors Boštināro, S&D vārdā, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, tiešām cenšaties izteikties arī rumāņu valodā. Tagad rumāņu valodā. Priekšsēdētāji kungs. Pēdējo desmit gadu laikā mēs redzam ārkārtīgi lielās izmā, lielas izmaiņas par to, kā rīkojas terorismu organizācijas. Galvenais eh, teroristu mērķis ir eh, cilvēktiesību, demokrātijas, sabiedrības struktūras iznīcināšana. Uh, Terorisms ir drauds, kopīgs horizontāls pārrobežu drauds, un tas tikai pieaug, pieņemas spēkā. 2015. gadā ir 138 terorismu uzbrukumi, 6 uzbrukumi jūnī, jūnijā. Un uh, terorisma aktus īstenot ne tikai Boko Haram, Salšabai bija ISIS, uh, Talibani, bet arī e, uzstājas e, šie vientuļie vilki, kuri nemaz nav nevienā organizācijā, bet kuri trenējušies kādā no e, to austrumu valstīm, Kuveitā, Somālijā un tam līdzīgi. Un viņi uzbrūk vietām, kur ir ļoti daudz cilvēku un visai maz drošības aspekti ir arī cīnī, uz tā, arī uzbrukuši tiesības sargājušiem iestādēm, lai destabilizētu šos reģionus, valstis, kā arī mazinātu sabiedrības uzticības starptautiskai sabiedrībai. Terorismu draudz neapstājas pie Eiropas Savienības robežām. Uh, Jūnijā notika uzbrukuma ar Francijā, tas norādīja uz to, cik aktuāli ir šie draudi un atgādināja, kā tad ir īstā realitāte. Šai kontekstā nepieciešama lielā koordinācija starp valstīm Eiropā, lai varētu cīnīties pret šo draudu. Mums arī ir jāīsteno. No Eh, cīņas pret terorismu stratēģiskie mērķi, kā tas ir atrunāts Eiropas Savienības drošības stratēģijā, un eh, februāra padomas secinājumos arī tas tiek atgādināts, tas pats arī tiek minēts jūnijā. Secinājumus augstē pārstāvē 2016. gadā jāprezentē globāla stratēģijas Eiropas Savienībai. Uh, Liels paldies, Kāna kungs, es un devārdā. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Drošība Eiropā un tās uh, tuvākajās kaimiņvalstīs tiek apdraudēta ikdienas nesenā uh, terora uzbrukuma pieprasa pilnīgu uzmanību. Jau atkal mēs redzam, ka teroristi ir nežēlīgi Viņi ir moderni bandīti, kas uh, nogalina gan musulmaņus, gan nemusulmaņus. Pēdējo nedēļu laikā viņi nogalinājuši turistus uh, Tunisijā, pakistāniešu uh, autobusu pasažierus Karačī un uh, tāpat arī uh, izpildījuši nāsot vienam cilvēkam Francijā. Tas atgādina mums par to, ka uh, cīņa pret terorismu eh, pasaules mērogā un arī Eiropā nebūtu nav galā. Musulmaņu pasaule eh, arvien vairāk iestājas pret šādiem uzbrukumiem islāma vārdā. Eiropai būtu eh, jāapkopo savu centieni un ilgtermiņa risinājums ir atkarīgs no mums. Mums ir jāsaprot, kā ir radusies šāda problēma, un mums ir jāpanāk ilgstošs miers tuvajos austrumos. Nesenie eh, sabiedriskās domas aptāvu rezultāti eh, liecina par to, ka 46% eh, Britu uzskata, ka musulmaņiem nav tādas pašas vērtības kā Britiem. Tas ir briesmīgi, jo ne tikai tā nav patiesība, bet tas ir pielējis eļu um, ugunī. Eiropā ir jācenšas pastiprināt sadarbību, lai vērstos pret mūsu pilsoņu radikalizāciju. Mums ir jādarbojas uh, kopienās, mums ir jācenšas panākt integrāciju un jānodrošina uh, to, lai uh, sociālais taisnīgums un labklājība tiek nodrošināta visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies! Vai Kānkungs jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Uh, microphone, please panie przewodniczący! E, mam pytanie związane. Paldies, e, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir saistīts ar arvien pieaugušo imigrāciju, proti cilvēku, kas no vidusjūras dienvidu piekrasts ierodas Eiropā. Vai jums nešķiet, ka šī imigrācija būtu jāierobežo? Tā, lai potenciālie teroristu draudi netiktu pārnest uz Eiropu. Paldies! Atbilde. Es domāju, ka uh, labāka atbilde uz šo problēmu ir paraudzīties uz iemesliem, kāpēc ir tik daudz cilvēku, kuriem ir pašiem savas mājas, savas ģimenes, uh, ir spiesti pamest uh, to vietu, kur viņi dzīvo. Mums ir jādomā par labāku stabilitāti pasaulē, par lielāku taisnīgumu pasaulē. Tikai tā mums izdosies atrisināt problēmu, ar kur mēs saskaramies, nevis svēršoties pret imigrantiem. Paldies! Paldies, Kānkungs, vai jūs pieņemsiet vēl vienu eh, zilās kartītes jautājumu no Vinbergs kundzes? Lūdzu, Vinbergs kundze, jums vārds. Liels paldies. Mēs šeit dzirdam, ka visiem ir kaut kas jādara, visiem ir jārīkojas, tā ir taisnība, bet konkrēti kāda ir priešlikuma, lai pieliktu punktu eh, tam, kas notiek manā valstī, piemēram, Zviedrijā, kur ir ārzemju karēji, kuriem patiesībā tiek piešķirts darbs, kurus mēs cenšamies integrēt sabiedrībā. Kāpēc mēs nesankcionējam šādus cilvēkus? Kāpēc mēs viņiem neatņemam valsts biedrību, lai viņi nekad nevarētu atgriezties Eiropā? Atbildiet lūdzu šo jautājumu. Atbilde. Atbilde ir pavisam skaidra. Tie, kas izdara noziegumu, viņiem ir jāsaņem par to sots. Tie, kas ir nevainīgi, tie nav pelnījuši nekādu sodu. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai mums būtu uh, stingra politika, kas ļautu nodrošināt to, ka uh, tie, kas ir izdarījuši noziegumu, nepaliek nesodīti, bet vienlaikus tie, kas uh, smagi strādā, saņemtu vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīgas iespējas, lai viņi varētu darīt darbu. Paldies! Paldies! Anapirotis Lampros Fontolis. Tagad vārds Fontolis kungam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη δυστυχώς... Paldies priekšsēdētājiem. Pēc nesenajiem uzbrukumiem vairāki desmit cilvēku ir zaudējuši dzīvības un teroristi uh, um, islāma halifātu vārdā um, mm, darbojas arī Eiropā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai novērstu šādu uh, notikumu attīstību arī nākotnē. Mums ir jānāk klajā ar atbildes reakciju pret šādiem barbaristiskiem uzbrukumiem. Uh, Pirms pusotra gada eh, jau kreisie teroristi eh, aktīvi darbojās, un tolaik nebija nekādas reakcijas no tiem cilvēkiem, kuriem to vajadzēja darīt. Es teiktu, ka 1. novembrim vajadzētu kļūt par visu Eiropas dienu cīņai pret terorismu. Eiropas parlamentam uh, vajadzētu uh, īstenot to pašu apzināšanos, neatkarīgi no tā, no kuras valsts jūs nākat. Un uh, es vēlos jautāt, vai mēs ar kaut ko esam labāki par teroristiem, vai mums šeit ir vienkārši uzvilkta maska? Uh, Evharisto. Paldies. Tagad pienācis laiks brīvā mikrofona procedūrai. Most epišelo Asonī Kinga Gol. Vārds Kinga Gāls kundzei. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Mindannyiunk felelőssége és feladat. Paldies, priekšsēdētāji Uz mums gulstas atbildība un pienākums aizsargāt eh, cilvēkus un viņu cieņu visur pasaulē. Piedzīvotie notikumi ir satraucoši gan kā realitāte, gan arī tīri simboliski, jo tas parāda, ka mēs jebkurā brīdī varam kļūt par upuriem un nav iespējams skaidrot šādus noteikumus. Mums ir jācenšas visiem spēkiem tos novērst. Mums ir jāsadarbojas ar partneriem Eiropā, kā jau teica arī komisārs Mums ir jāapkopo visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, un mums ir nepieciešama. Mums ir nepieciešams varas īstenošanas iestādes, kas būtu pienācīga apmācības. Mums ir jāvērš pret šo fenomenu, kas pieņem spēkā mūsu sabiedrībā. Es vēlos runāt par eh, nevainīgiem cilvēkiem, kas eh, tie, kur, kuriem uzbrūk. Uh, Es domāju par sievietēm un bērniem, kas cieši no īsis. Vēl bez um, cilvēku glābšanas mums ir jārunā arī par šiem uh, pieminekļiem, kas ir tikuši iznīcināti. Visa uh, cilvēce uh, ir zaudējusi kaut ko ar šiem notikumiem. Paldies! Paldies tagad vārds Franzuliks kungam. Thank you. Liels paldies priekšsēdētājiem! Pēc uh, teroristu uzbrukumiem pasaule un Eiropa ir um, milzīgu briesmu priekšā. Es domāju, ka mums ar šo problēmu ir jātiek galā pasaules mērogā. Eiropā mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu pilsoņu drošību, un mums ir jācenšīt pārobežu atbildes reakciju um, uz šiem draudiem. Uh, Terorisma mērķis ir apdraudēt mūsu sabiedrību un mūsu dzīvesveidu. Tas ir tieši uzbrukums Eiropas Savienības pamatvērtībām, demokrātijai, likuma varai, pamatiesībām, pilsoņu tiesībām un vienotībai daudzveidībā. Tas ir draudz eh, drošībai, stabilitātei, mieram, ko Eiropas integrācija ir devusi vai cenšas dot pilsoņiem. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka, lai uh, nopietni vērstos pret terorismu, mums ir uh, jādomā gan par cilvēktiesību ievērošanu, gan arī par varas iestāžu darbību, un mums ir jādomā par tādu Eiropas uh, politiku, kas ļautu uh, apkarot šo problēmu visā pasaulē. Paldies! Sasif Haristo. Paldies! Tagad vārds uh, Tomašičs kundzei gospodine predsjedniče teroristički napadi koji su. paldies. francuskoj tunisu i kuvajtu jasan su znak europi danas. teroristu uzbrukumi kas tika īstenoti francijā kuveitā un citās vietās liecina par to ka ārējais apdraudējums eiropai tagad ir kļuvis par iekšējo apdraudējumu. Un teroristi izmanto mūsu vājās vietas, mūsu pieeja pret islāmistiem ir pārāk vāja, un mēs esam arī pārāk saudzīgi pret tiem, kas ir audzināti naidā pret rietumu vērtībām. Mūsdienās Eiropa diezgan kūtri un kaunīgi stāvēs savām kristīgajām vērtībām, tā it kā tā kaunētos no savas kristīgās identitātes. Uh, Mēs esam zaudējuši orientāciju, mēs esam neizlēmīgi, tāpēc šādi cilvēki uzrodas, mēs viņus atbalstām. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks islāmistiem skaidri parādīt, ka tie, kas citiem nodara kaitējumu, ir beztiesīgi Eiropas Savienībā, un līdz ar to viņiem Eiropā nav vietas. Paldies! Благодаря, господин председател. Уважаеми Paldies, priekšsēdētāji. Граници арабският свят е изправен пред, пред безпредседентни конфликти, довели до възхода на тероризма. От Либия до... Араб пасауле ir ārkārtīgi lieli konflikti. Mēs eh, visi esam terorisma upuri, mēs visi esam terorisma eh, mērķi, savis būtu musulmaņi, kristieši. Uh, Mums ir jāmobilizē visi resursi, lai varētu atjaunot stabilitāti pasaulē, jo mums ir jātiek galā ar izaicinājumiem, kas kļūst aizvien aktuālāki un jādara viss vispār, lai cīnītos pret terorismu. Mums nav jāizolējas gluži pretēji. Mums ir jānodrošina lielākā demokrātija, labākai daudz kultūras uh, sabiedrībai. Un tagad uh, brīvais mikrofons, kas tādo kungs FDD vārdā. Grācie, prezidenti. Ire... Paldies. Nesenie šausminošie terorismu uzbrukumi, kas notika dažādās pasaules valstīs, mums liek domāt. Uh, Katru plenāru sēdi mēs runājam par terorismu, tad kā rīkoties, un mēs rīkojamies divā veid, divos uh, veidos. Mēs varam uh, uh, dzīvot ilūzijā, domāt, ka mēs vienkārši ražojot vairāk ieročus un uh, spiegus, mēs varam uzlabot savu uh, drošību. Jā, tas varbūt ir liederīgi, bet nu, tas uh, izskatīsies kā bērns, kas ar karotīti vēlējās iztukšot jūru. Mēs varam atbalstīt arī autoritīvos uh, uh, režīmus Arābu valstīs, bet laiku gaitā tas maksās ļoti dārgi, jo tas radīs vēl tikai lielāks konflikts. Mēs varam tomēr varbūt tomēr arī raudzīties. Uh, Eh, terorismam acīs, lai mērenais uh, islāms Eiropā būtu mūsu galvenais sabiedrotais. Un to var izdarīt tikai tad, ja viņi varētu piedalīties uh, politikā. Mums ir jāpalīdz uh, Arābu valstu valdībām cīnīties pret nabadzību, jo tieši nabadzībā teroristi visvairāk arī atrod savus sekotājus. Paldies! komisijas vārdā Lapuls kungs. Paldies! Godātie parlamenta deputāti, es vēlos sākt ar pateicības vārdiem jums visiem par to, ka šodien sniedzāt man iespēju izteikties par nesenajiem uzbrukumiem un iepazīstināt mūs ar mūsu reakciju uz terorisma draudiem. Diemžēl Šis būs aktuāls jautājums mūsu iedzīvotājiem vēl ilgu laiku. Un es esmu patiešām jums pateicīgs par to, ka jūs šo jautājumu esat iekļāvuši šīs nedēļas plenārsēdes darba kārtībā. Pēdējo sešu mēnešu laikā šai komisijai ir izdevies ierosināt un īstenot virkni konkrētu darbību cīņai ar šiem draudiem. Mums ir jāvienojas mūsu centienos, lai nodrošinātu to, ka priekšlikuma īstenošana notiks ātri un respektējot tiesiskumu un pamattiesības. Es ņēmu vērā jūs izteiktās piezīmes, un daži no jums pieminēja arī Rietumbalkānu situāciju. Vēlos apliecināt, ka arī drošības jautājumos Rietumbalkānu reģions ir būtisks partneris. Stabilitāte šajā reģionā ir izšķirīga. Mēs īstenojam mērķorientētas darbības Rietumbalkānos ciņā ar radikalizāciju, šaujamieroču izplatību un veicinām sadarbību ar Eiropolu. Daudz no jums, kā jau varēja sagaidīt, koncentrējas uz Tunisijas situāciju. Savu ievadvārdu laikā es jo īpaši izteicos par Tunisiju, kas ir mūsu partneri un kurus mēs arī atbalstam. Eiropas Savienības kaimiņu politikas pārskata ietvaros mēs Izstrādājam un turpināsim izstrādāt mērķorientētas politikas stratēģijas sadarbībai ar šo valsti, ar Tunisiju. Mēs strādājam sadarbībā ar Mogherini kundzi un komisāru Hānu, un jau ir sākuši parādīties pirmie rezultāti. Esmu pārliecināts, ka vairāk par šo tiks izklāstīts nākamajā diskusijā taču vēlos apliecināt manu stingro apņēmību strādāt plecu pie pleca ar Eiropas parlamentu un padomi pie šīm lietām. Es patiešām rēķinos ar jūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Un tālāk. Priekšsēdētāji kungs. Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs esam visi vienas prātas par to, ka eh, jārīkos ir steidzami, ir jāstiprina mūsu sadarbība dažādās jomās, jāpieņem nepieciešamie pasākumi, gan represīvu pasākumi un arī preventīvi. Ir nepieciešama arī sistemātiska koordinēta pieeja. Vēlos norādīt arī uz to, ka mums nevajadzētu arī nodarboties ar stigmatizāciju, nosodīšanu, islamofobiju, izslēgšanu, jo tādā gadījumā mēs uh, vienkārši nācosim pēc teroristu stabulas. Mums ir jāturpina atbalstīt trešās valstis, ar kurām esam uh, vienojušies cīnīties pret terorismu, izstrādājot koordinētu rīcības plānu. Arī šeit uh, jāizteno rīcība dažādos uh, uh, sfērās, kā teica jau komisāra kungs, es redzu, ka Hāna kungs ir ieradies, jā, par kaimiņa attiecību politiku, un arī uh, sadarbība ar Tunisiju, kas ir īpaši ievainojama un tā ir īpaši jāatbalsta. Un tad arī Noriks nu, ir atbildīga arī par uh, internetu, uh, par internetu uzraudzību, tātad. Uh, dažādi instrumenti, kas ir liederīgs, ir jātīsta. Un visbeidzot, darīsim visu, lai vienotos arī par PNR, par pasažieru datu uh, direktīvu mūsu prezidentūras laikā. Prezidentūra vēlas strādāt pie šī ļoti jutīgā un svarīgā jautājuma roku rokā ar Eiropas parlamentu. Mēs rēķināmies un ceram uz jūsu atbalstu. Paldies! Mit. To επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι... Paldies, Šmita kungs. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vieta.